lai eh, visas grupas pie tā par to, par, par to varētu vienoties. Vai grupas piekrīt, vai ir kādi iebildumi šobrīd, jums ir nepieciešama politiska vienošanās, lai mēs varētu iesniegt pārskatītu versiju bez grozījumiem. Vai politiskās grupas var piekrist? Vikstrāms kundze, eh, savas grupas vārdā es vēlējos eh, piekrist ierosinātajiem, tomēr vēl izteikt arī komentāru. Un tas ir, tad, kad mums ir vienošanās nāk, mēs jā, tātad nodrošinām šādu paver iespēju nākotnē atkal atgriezties pie lietām, par kurām jau panākta vienošanās. Es nevēlos tagad noteikt precedentu, jo tad arī nākotnē būs iespējams vēlreiz atvērt lietas. Mēs jau esam noslēguši darbu pie šī jautājuma, mēs esam strādājuši gadu garumu, jau vairākus gadus pie patvēruma pakotnes, un tagad, kad darbs ir noslēdzies, tagad redzēt, ka Šis notiek. Šajā gadījumā varam ar to arī sadzīvot, bet katrā gadījumā tas ne, nesniedz labu piemēru nākotnē. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie vienošanās, kuras esam panākuši, un nevajadzētu, uh, bet atkal atgriezties. Mēs visi to saprotam, un tieši tādēļ uh, šo jautājumu es iepazīstināju ar personīgiem iebildumiem. Es neesmu apmierināts ar veidu, kā šis jautājums tiek risināts. Mēs visi augstu vērtējam to, ka šis garās, sarežģītās sarunas beidzot nonākušas pie nu, noslēguma fāzē, bet katrā gadījumā tas nav veids, kā risināt, lai mums nevajadzētu nu, uzstādīt šādu precedentu. Mēs jau uzklausījām juridisko dienestu, tuk, te, to, tā tehnisko viedokli, tad ka šis nav tehnisks viedoklis, tam vajadzētu būt uh, politiskam jautājumam, iesniegt pārskatīt versiju, tam piekrītat. Engelkungs vēlties ko piebilst. Tādā gadījumā Kellers kundze redzēja jūs pacelto roku. Liels paldies! Es vēlos piekrist Vikstrēmas kundzei, ka šajā konkrētajā gadījumā mums iebildumu nav, bet ja runājam par vispārīgu principu, tad pilnīgi noteikti un varbūt mums vajadzētu šeit papildināt tādu vispārīgu paziņojumu, ka mēs nevēlētos, lai šis kļūtu par precedentu priekšsēdētājs. Ja šāds ir viedoklis, tad darbs turpmāk būs šāds, ka iesniegsim plenāru sesijā pārstrādāto teksta versiju, kuru parakstīšu es. Un tas izriet no šīs politiskās vienošanās, kuras šķietami ir panākta. Vismaz tā šķiet šobrīd. Gijāms kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es tiešām neatbalstu to, kā mums tagad norisinās šīs diskusijas tik īsi pirms uh, uh, vienošanās panākšanās, bet ja mums ir šāda politiskā vienošanās, varētu tam piekrist. Mēs esam pavadījuši jau vairākus gadus strādājot pie šī dokumenta. Un es domāju, ka šāda pēdējā brīža pieeja ir nepieņemams risinājums. Tagad varam mēģināt panākt kādu risinājumu, bet es domāju, ka šī, šo pakotni nevajadzētu vēlreiz atvērt. Manai grupai diezgan spēcīga nostāja šajā jautājumā. Priekšsēdētājs, es piekrītu, mēs piekrītam. Uh, ir politisku vienošanās un mēģināsim virzīties uz priekšu. Grozījumu iesniegsim plenāru sēdē nākamdēļ. Tas arī viss. Lielas paldies, kā Jāls kungs. Tagad mums būs elektroniskais balsojums. Vēl, vēl vārds Engels kungam. Pavisam īsi. Es jau dzirdēju, ka arī koordinātoru sanāksmē tika īsi pieminēta diskusija ar Grieķijas delegāciju bet par šo jautājumu vēl neesam saņēmuši ziņojumu, un cik saprotu, tad tas ir jā, šis jautājums ir jāapspriež nākamajā Liba sanāksmē. Ja kāds, kurš ir piedalījies šajā delegācijā, es ļoti labprāt saņemtu ziņojumu pirms es uh, uzsāku kādas diskusijas par šo misiju. Un varētu varbūt jums lūgt, ja mums nav ziņojuma, varbūt jautājumu varam atlikt uz vēlāku laiku. Ja tas nenotiks nākamajā sanāksmē, tad tas būs septembrī, bet augstu vērtēšu to, ja līdz tam brīdim varēsim saņemt ziņojumu. Priekšsēdētājs piekrīt. Tieši tādēļ mēs arī aizkavējāmies koordinātoru sanāksmē, jo šis bija pēdējais punkts mūsu diskusijā, tas prasīja zināmu laiku. Uh, dokuments tiks izplatīts nākamās nedēļas sākumā, to varētu izplatīt pat varbūt arī rītā. Sekretariāts ir apņēmies rītdien izplatīt ziņojumu par a, Grieķijas delegāciju. Tas tiks sagatavots tuvākajā laikā. Un tagad mums vajadzētu pāriet pie balsošanas, jo deputāti ir gatavi balsot par šiem pāris dokumentiem un darīt to laicīgi. Sāksim. Mums ir pāris dokumentu. Pirmais ir ceturtais darba kārtības punkts - uzbrukuma informācijas sistēmām un padomas pamatlēmuma atcelšana. Referente ir mūsu kolēģe Holmējers kundze. Vēlētos jums atgādināt, ka šis ir viens no tiem dokumentiem, par kuru tika lemts Eh, saistībā ar Schengenas sistēmas citiem dokumentiem. Un tagad mēs balsojam par šo procedūru. Un eh, šis ir pirmais balsojums par šo ziņojumu. Vēlētos jums atgādināt, ka visiem vajadzētu būt klāt elektroniskajām balsošanas kartiņām. Un eh, ja visiem ir balsošanas saraksts, tad ķeramies pie balsošanas. Pirmais Kompromisa teksts. Grozījums 129. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Tātad mēs uzreiz pārceļamies uz devīto balsošanas sarakstu lapas pusi. Elektroniskais balsojums, elektroniski lūdzu kolēģi jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par 8 pret, neviens nav atturējies, pieņemts Holmēras kundzes ziņojums un pasakamies referentai. Nākamais ziņojums ir grozījumu izdarīšanu Schengenas robežu kodeksā un konvencijā, ar ko īsteno Schengenas nolīgumu. Referents ir mūsu kolēģis Papaliku, Nau, Papaliku Naukup. Kungs, ja jūs vēlties izteikties, tad nē, nevēlties. Nē, saka Papaniku Laukungs, vēlētos pateikties kolēģiem, ēnu referentiem, padomē, mums ir bijusi ārkārtīgi auglīgas diskusijas un to rezultāts ir jums priekšā. Nu tad ķeramies pie balsošanas, saka prieksēdētājs. Referents ir ierosinājis, lai mēs balsojam kopumā par kompromisu tekstu, un tas ir grozījums 82. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts 82. grozījums. Tas nozīmē, ka tagad mēs pārējām pie galīgā balsojuma. Uzreiz elektroniski lūdzu. Kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, viens atturējās un divi bija pret. Pasakamies referentam Papanil Nikolau kungam. Paldies visiem! Kolēģi! Un tagad pārējām pie sestā darba kārtības punkta kopīgas debates. Un tas ir ne tikai sastais, bet arī septītais darba kārtības punkti, kuros runa iet par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaba Verdes Republiku. Uh, par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturs neatļauti. Referente ir Gabrielas kundze un septītais darba kārtības punkts - nolīgums starp ES un Kabaverdes republiku par īstermiņa vīzu atvieglot izsniegšanu Kabaverdes republikas un ES pilsoņiem. Mēs um, dzirdēsim, mūs iepazīstinās ar šo ziņojumu uzmetumiem, un tagad dod vārdu Gabrielas kundzei, lūdzu. Merci, monsieur le président. Chers collègues, tout d'abord, je voudrais commencer. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie abi ziņojumi, jo patiesībā pirmo reizi mēs no Eiropas parlamenta puses esam piedalījušies sarunās par nolīguma slēgšanu starp ES un Kaba Verdi. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka parlamentam ir bijusi iespēja izteikties par šo svarīgo jautājumu tātad starp Eiropas Savienību un Kabu Verdi. Vispirmām kārtām vēlētos sniegt nelielu atskatu vēsturē par to, kā ir attīstījušās, attīstības, attīstījušās um, attiecības starp mūsu valstīm. Uh, Jau agrākos gados ir ticis pieņems lēmums par mūsu sadarbību, kurā tika atrunēta, atrunāta pārvietošanās brīvības starp ES un Kabu Verdi. Un šīs īpašās sadarbības nolīguma ietvaros tika uzsvērts tas, ka Eiropas Savienībai būtu jāvērš tāda politika, kura pamazām atteiktos no Eiropas Savienības tikai un vienīgi atbalsta politikas sniegšanas Kabu Verdei. Protams, mēs vēlamies redzēt Kabu Verdei mazāk nabadzības procentu un dažādu kultūras un informatīvo pasākumu īstenošanu, bet vēlētos pieminēt arī to, ka Kaba Verdes republika tieši tāpat kā visas Eiropas Savienības valstis ir demokrātiska un tiesiska valsts. Tajā tiek respektētas cilvēktiesības un tiesiskums. 2007. gadā komisija pieņēma rezumē par to, kā tālāk attīstīt ES un Kabaverdes republikas attiecības. Šajā dokumentā komisija uzsvēra to, cik eh, svarīgas jau vēsturiski ir bijusi attiecības starp Eiropas kontinentu un Kaba Verdes salām. Mums ir gan kopīgas vēsturiskas atsauces, gan arī kopīgas sociālas vērtības, un tāpēc ir svarīgi uzsvērt to, ka Kabu Verde ir augst attīstīta valsts, kurā ir demokrātiska pārvaldes forma, un to noteikti vajadzētu uzsvērt tālākās sarunās lai stiprinātu mūsu jau izveidojušo sadarbību, tad eh, vajadzētu tomēr palīdzēt dažādu brīvību īstenošanā Kabaverdē un arī stiprināt tiesību sargājošās iestādes. Tātad šobrīd nolīgums starp ES un Kabaverdi ir divi. Un eh, par to ir arī mani ziņojumi. Pirmais ir par tādu personu apakaļ uzņemšanu, kurus tur neatļaut, un otrais ir par īstermiņu vīzu atvieglošanu. Esmu abu šo ziņojumu referente un pilnībā atbalstu uh, šo divu nolīgumu pieņemšanu. Šie abi nolīgumi stāsies spēkā vienlaicīgi. Un um, arī šā iemesla dēļ, vienlaicīgas spēkā stāšanās dēļ, mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir tiesiskuma aspekts mūsu sadarbībā. Uzskatu, ka šie abi nolīgumi ir jauns ceļa stabiņš mūsu tālākajā sadarbībā. Un eh, runājot par nolīgumu slēgšanu, tad svarīgi būtu pieminēt to, ka mūsu politiskā sadarbība ir notikusi jau daudzus gadus un ir atstrādāta arī metodika, kā tālāk sadarboties. Un eh, no Eiropas Savienības tas būtu arī pilnīgi skaidrs signāls tam, kā mums tālāk eh, strādāt arī reģionālā līmenī. Un Eiropas Savienība vēlas uh, labāk izveidot sadarbību starp Eiropas Savienības un citu valstu reģioniem, un tas tiek uzsvērts arī šajos ziņojumos. Tātad sadarbība starp ES un Kaba Verdi ir bijusi ilgstoša un veiksmīga, bet runājot par īstermiņa vīzu atvieglot režīmu, tad šajā nolīgumā abas iesaistītās puses ir apņēmušās atvieglot īstermiņa vīzu izsniegšanu. Tātad gan Kabaverdes republikas pilsoņiem, kuri ilgākais trīs mēnešus vēlas uzturējies eh, Eiropas Savienībā, šīs īstermiņa vīzes izsniegšanai tiks piemērots atvieglots režīms. Uh, Protams, ir tādas vīzes, kurām, kuras tiek izsniegtas diplomātiskajām delegācijām vai valdīgas locekļiem, kuras tiks izsniegtas, teiksim, uz pieciem gadiem, un tad būs īpaši vīzu režīms zinātniekiem, pētniekiem, žurnālistiem un studentiem. Tātad būs vīzas, kuru e, termiņš būs no divi līdz pieciem gadiem un būs arī īsākas. Piemēram, ja pēdējo divu gadu laikā kāds Kabaverdes republikas pilsonis ir um, vēlējies iegūt vīzu uz ilgāk kā diviem gadiem, tad noteikumi būs savādāk, bet tas tiek atrunāts šajā nolīgumā. Delegācijas ir lēmušas arī par, piemēram, skolnieku vai jaunieši līdz 25 gadu vecumam vīzas izsniegšanu, piemēram, ja viņi vēlas piedalīties kādā konferencē. Un eh, šādu vīzu izniegšanai vīzu izmaksas būtu 30 eiro. Pārējos gadījumos eh, vīzu izsniegšana būs bez maksas, un eh, Eh, tiks piemērots arī force majeure situāciju metodika. Ja kādam ir nozakta diplomāta pasa vai tā pazaudēta uzturēšanās laikā, tad eh, netiks atkārtot pieprasīta vīzas nodeva. Runājot par otru nolīgumu, par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturs neatļauti, tad e, šeit svarīgi būtu uzsvērt to, ko tad nozīmē neatļauti. Šeit svarīga ir uzticēšanās starp abām iesaistītajām pusēm, un e, šajā nolīgumā tiek daudz runāts par ģimenes locekļu neatļautu uzturēšanos, par bērnu, par neprecēto neatļautu uzturēšanos. Uh, bet jebkurā gadījumā personu apakaļ uzņemšanai ir jānotiek cilvēcīgos apstākļos. Personu atpakaļ uzņemšanas līgumi ar trešajām valstīm, tajos vienmēr tiek runāts par eh, lietas izskatīšanu divu dienu laikā. Tā varētu būt ātrākā izskatīšanas forma. Un šeit vēlētos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, ka uh, tiek runāts gan par tranzīta, tranzītā Eiropā ieradušamies uh, pilsoņiem, gan arī par datu aizsardzību, gan arī par izmeklēšanas datu aizsardzību. Piemēram, īpaša situācija ir īrijā, apvienotajā karalistē un Dānijā, jo šīs trīs dalību valsts ir atrunājušas izņēmuma situācijas, no dažādām arī Schengens nolīgumiem. Norvēģija, Šveica un Lihtenšteina arī ir pieminēts šajā nolīgumā. Un eh, vēlētos noslēgumā jūs iepazīstināt ar vairākām rekomendācijām, kas ir izkristalizējušās šajā nolīgumā. Personīgi es vēlētos, lai Eiropas parlaments daudz aktīvāk iesaistītos šajā procesā. Eiropas parlamentam būs jāuzrauga šā nolīguma īstenošana dzīvē, bet ne tikai tas. Eiropas parlamentam aktīvāk būtu jāpiedalās to struktūru darbībā, kuras īsteno nolīguma realizēšanu. Un es vēlētos visas iesaistītās puses turpināt tādu pašu darbību arī nākotnes nolīguma slēgšanā. Es vēlētos griezties pie Eiropas komisijas ar lūgumu regulāri iepazīstināt Eiropas parlamentu ar eh, situācijas attīstību, un eh, tas ir atrunāts arī starpinstitucionālās sadarbības nolīgumā. Godātie kolēģi, es vēlētos izteikt savu atbalstu visiem, kur ir piedalījušies šajā uh, dokumentu sadalīšanā. Uh, Ždanoks kundze lūdzu, jūs esat ēna referenti, vai vēlētos izteikties? Paldies, priekšsādātāja kungs. Tā tad šeit mēs vēlreiz izskatām kopumā divas nolīgumus. Pirmais ir par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu, un otrs nolīgums ir par atpakaļ uzņemšanu. Un kaut arī neviens mūs nespiež izskatīt abus nolīgumus, pieņemt tos un eh, to spēkā stāšanos vienlaicīgi. Es vēlētos pateikt, ka zaļo nostāja ir pret šādu vienlaicīgumu. Šajā konkrētajā gadījumā mēs iestājamies pret eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Vēlētos jums atgādināt, ka Kaba Verdes republika nav iestājusies eh, apvienoto nāciju 51. konvencijā, kurā tiek atrunāta cilvēcīga izturēšanās pret bērgļiem. Un šajā situācijā uzskatu, un mana politiskā grupa tāpat, ka arī mums parlamentam kā demokrātiskai institūcijai vajadzētu atbalstīt šādu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kura nav pievienosies šai konvencijai. Mēs, protams, atbalstam nolīgumu par īstermiņu vīzu atvieglot izsniegšanu, bet ne par atpakaļ uzņemšanu. Protams, es e, vēlētos uzteikt referents paveikto, neskatoties uz to, ka mums ir viedokļa atšķirība par šo vienu punktu. Paldies! Now, the... Paldies! Varbūt kā komisija vai prezidentūra vēlētos ko bilst. Komisija vēlētos izteikt komentāru. Lūdzu, komisija. Well, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisijas vārdā es vēlētos pateikties referentei par pilnīgo atbalstu, ko referenta ir izteigusi abu nolīgumu slēgšanai no Eiropas Savienības puses. Mūsuprāt, jā, šos nolīgumus būtu vērts noslēgt vienlaicīgi. Un eh, spē, šo abu nolīgumu spēkā stāšanās būs vēl viens pierādījums mūsu Eiropas Savienības un Kabaverdes republikas labajām attiecībām. Tas veicinās vieglāku pārvietošanos starp abām iesaistītajām geogrāfiskajām daļām, un parlamentam tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Vēlētos tikai mm, runāt par šo kopīgo komiteju izveidošanu vīzu atvieglošanai un atpakaļ uzņemšanai. Uh, Protams, komisija ir gatava izskatīt šo priekšlikumu par šādu izveidošanu, un tomēr starpinstitucionālajā sadarbībā vajadzētu ievērot zinām līdzsvaru. Komisija jebkurā gadījumā ļoti cieši sekos līdz notikuma attīstībai un par to informēs arī Eiropas parlamentu. Un, kad nolīgumi būs stājušies spēkā, mēs uzraudzīsim arī to īstenošanu, Mūsu ģenerāldirektorāts ir piedalījies eh, vispārīgas dabas debatēs gan par atpakaļ uzņemšanu, gan par vīzu atvieglošanu, un tāpat turpināsim darboties arī turpmāk. Un tad mūsu juridiskais dienests eh, izskatīs jautājumu par to, vai parlaments eh, varētu tikt uzaicināts šo kopīgo uzraudzības komiteju sēdēs vai nē. Mans kolēģis jūs iepazīstinās ar komisijas eh, viedokli par to, ko uzdeva ēnu referents par Kabu Verdu un atpakaļ uzņemšanu. Have you finished? Esat pabeigusi komisija? Es tikai vēlējos piebilst par atpakaļ uzņemšanu. Vispirmām kārtām saikne starp abiem nolīgumiem, vīzu atvieglošana un atpakaļ uzņemšana, bez šaubām tas ir izvēles jautājums, izvēles jautājums arī no Kaba Verdes puses. Vēlējos tikai uzsvērt, ka īstermiņa vīzu atvieglošanas eh, tā spēkā stāšanās visticamākais eh, būs vienlaicīgi. Līdz ar to, ja atpakaļ uzņemšanas nolīgums netiks pieņemts vai netiks ratificēts, tad e, tas tomēr neapturēs un nepalēninās vīzu atvieglošanas spēkā stēšanos. Nākamais par Ženēvas konvenciju. Pēc mums zināmā Kaba Verde ir parakstījusi 67. Konve 67. E, konvenciju Protams, atpakaļ uzņemšanas nolīgums nekādā gadījumā nedrīkst likt uz spēles starptautisku vienošanos par cilvēku cieņu, un to mēs arī uzsvērsim. Prieksēdētājs. Prezidentūra lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, I'll be very brief. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsi izteikšos no prezidentūras viedokļa mēs ļoti apsveicam šos vieno, nolīgumus, un mēs varam piebilst komisijas ieteikumiem, ka tā ir pakotne, un tā tas ir bijis visu laiku, un tad mēs arī gribētu, lai nu, tik nobalsots vienreizēji. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi gan Eiropas Savienībai un Kabo Verdējas republikai, jo tā ir pirmo reizi, ka šāda valsts ir veikusi tādu nolīgumu, un mēs apsveicam un mēs atbalstam. Uh, Ja, Gabriels kundze, vai jūs gribat noslēgt sarunas pārunas, es gribētu pateikties Ždanakas kundzei un komisijai un prezidentūrai, pa, ka izteicāt viedokli, bet priekšsēdēs gribētu zināt vairāk par termiņu grozījumu iesniegšanai, jo tas būtu ļoti svarīgi to tagad uzzināt, lai visi zinātu, kādus grozījumus var iesniegt un kāds ir termiņš. Mums nav informācija. Ja, protams, es paziņošu. Procedūras grozījumu, tikai procedūras grozījums var iesniegt. Un tas notiks līdz 7. vai 8. jūlijam. Tātad procedūras 13. jūnijā ir termiņš iesniegt procedūras grozījumus. Jā, ja, paldies jums! Paldies, ka jūs piedalieties šajās pārunās par Kabo Verdes republikas saistītajām nolīgumiem, un tagad vajadzētu iet pie astotajam darbu kārtības punktam, kas ir ārējo jūras robežu uzraudzība saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām. Referents ir Karlos Koejo un nu, skatoties uz to, kad šo mēs esam pārnājuši jau gadus atpakaļ, Parlaments uzskatīja, ka tas bija ārpus kompeten komitoloģijas kompetencei, un tātad jautājums tika pacelts Eiropas kopienas tiesā, un uzvarēja, un tad komisija ir iesniegus priekšlikumu parastajā likuma pieņemšanas procedūrā, un mēs uzklausīsim ziņojumu no mūsu referenta Koejo kunga. Pārunāt lūdzu, Koejo kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs nu pateicāt, šis jautājums ir balsīts uz uzvara Eiropas kopienas tiesā tiesa teica, ka mums ir taisnība un atcēla lēmumu, ko bija pieņēmusi padome. Komisija pašlaik piesniedz, iesniedz regulu, lai aizvietot šo padomas lēmumu, jo rezultāts no šī lēmuma būs spēkā līdz kamēr regula to aizvietos. Būs termiņš, un to jāveic zināmā laika posmā. Viņi neteica precīzi, viņi neuzd, neteica, cik būtu saprātīgs laika posms, laika termiņš, bet viņi gribētu redzēt, lai tā procedūra notiktu ātri, un lai pēc iespējas ātrāk regulu var aizvietot atcelto lēmumu, kas vēl ar vienu ir spēkā. Es domāju, ka mēs visi saprotam, kad ir liels atšķirības starp dalību valstīm, interpretējot starptautiskos jūras likumu normas, un tad ir juridiskā, un to var ietekmēt efektivitāti jūras noteikumos, var būt maz dalība no dalību valstīm, piedalīšanās, it sevišķi no cilvēku resursu viedokļa, tas varētu traucēt solidaritāti, kas ir vajadzība, lai uzraudzītu mūsu jūras robežu. Un to iemeslu dēļ, es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, kad mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi, kā uzraudzīt ārējās jūr, jūras robežas kad ir vajadzīga Frontex darbība, bet es varētu teikt, kad Frontex ir teikusi, ka viņi ir ļoti vērtīgs palīgs dalībvalstīm, jo rezultāti, kas ir parādās jaunākajā Schengens ziņojumā, ko komisija laid klajā pagājušā mēnesī, uh, var uz, uzska, ievērot zin, manām progresu. Ja ir runa par komisijas priekšlikuma saturu, tad tas ir līdzsvarots. Tur ir iekļaut visu pasākumu, kas bija tanī iepriekšējā lēmumā. Ir runa par ārējām jūras robežu uzraudzības, ko dara Frontex, bet viņi arī Tur ir papildus noteikumi, ir garantija, kad vajadzētu būt uzraudzību pie ārējām robežām, lai nebūtu nelikumīga robeža šķērsošana, jo regulā ir skaidri pateikts, ko nozīmē jūras robežas tas norādu, ka tas nesaistās tikai apturēt cilvēks pie ārējās robežas, bet, bet arī pārķert tos cilvēkus, kas grib šķērsot robežas un glābt cilvēkus, kas ir briesmās. Regula ir arī precīzāka un pilnīgāka, ja ir runa par pamattiesībām, tas paplašina pasaukums, kas ir uz glābšanas jomā, bet tas arī paplašina aptvērumu situācijās, kur vajadzētu būt glābšanas darbība. Tur būtu būtiskas procedūras garantijas, kas nodrošinās, ka cilvēki, kas ir pārķerti vai izglābti, viņu, viņiem saglabājās savas tiesības. Prieksēdētājs beigšu savu runu ar sakot, ka mums vajadzētu sadarboties ar procedūru, kas ir te ieteikta, un mums vajag ātri to pieņemt, lai tas varētu aizvietot to lēmumu, kas notiek kas pašreiz ir spēkā. Es to centīšos darīt kā referents, un es ceru, ka mēs varēsim vienoties pirms gada beigām. Un es lūdzu ēnu referentiem man palīdzēt, lai pieturēties pie šī grafika, lai pēc iespējas mēs aizvietojam šo lēmumu. Mans bažas ir, ka ja mēs to nepaveicam līdz gada beigām, sāksies vēlēšana kampaņas, un mēs nepaspēsim pabeigt to procedūru pirms sesijas beigām, šī iesaukuma beigām. Mēs nedrīkstam šo lēmumu, kas jau ir atcelts, stāti, tu palikt spēkā līdz 2015. gadam. Abi, jūs pareizā laikā ieradāties, un tad Pareizais ir, lai referents dod ziņojumu nākošajās nedēļās, bet mēs gribam zināt, kāds ir stāvoklis no komisijas viedokļa. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, es ļoti īsi izteikšos. Īsumā mēs esam mēģinājuši iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk ar šo priekšlikumu pēc tiesas lēmumu. Mums ir bijuši konsultācijas ar dalību valstīm, ar parlamentu locekļiem un ar Frontex, ņemt vērā pieredzi ar šo padomas lēmumu un idejas, kā var saturu mainīt. Jaunākais, jaunais priekšlikums, priekšlikumam ir līdzīgi mērķi, kā atceltāja slēmums, lai būtu efektīva Frontex rīcība pie jūras robežas, lai būtu pēc iespējas lielāka dalība no dalībvalstīm un visbeidzot, lai būtu aizsardzība pamatiesībām un lai būtu juridiskais pamats šīm darbībām. Tātad mērķi lielāk ir vairāk vai mazāk tādi paši, aptvērums ir līdzīgs, un mēs tieši griežam uzmanību Frontex darbam pie jūras robežas. Protams, tagad būs regula no parlamentu un padomas. Vien svarīgi par formu ir, kad vecājas padomas lēmums bija sadalīts divos daļās, viens aizstošs, viens nesaistošs, bet mēs gribam tagad apvienot visus noteikums un regulas, ka tās būs saistošas. Par saturu, nerunājot par detaļām, ir dažas lietas, kas ir jāizceļ. Viens, kas ir svarīgākais, ir, ka mēs esam, gribam tālāk attīstīt tieši cilvēktiesību tiesas lēmums, tas tieši tas lēmums, lai mums būtu vienota saprašana, kā piemērot šo principu praksē. Mēs esam arī centušies norādīt detaļas, kā veikt meklēšanas un glābšanas pasākums, lai tas pakļautos starptautiskai likumdošanai, kā ievies šos principus praksē, lai jebkurš, kam ir vajadzīga glābšana, tas tiek glābts, un kad viss dalībvalsts darbojas vienlīdzīgi Frontex darbībā, un visbeidzot mēs esam pārskatījuši noteikumus par izkāpšanu, lai tas būtu saistībā ar starptautisko likumdošanu, un ka dalību valstīm ir jāsadarbojās savā starpā, jāsadarbojās ar koordinācijas centru un pēc iespējas ātrāk ļauj izkāpt bēgļiem jebkurā vietā, migrantiem jebkurā vietā. Es varu beigt ar apsveicot referentu centienus ātri strādāt, mēs nododam to pašu ziņu padomēji, kad ceram, ka tā būs prioritāte, lai jaunais instruments būtu vietā un aizvietot padoms lēmumu, lai būtu skaidrība. Paldies! Paldies komisijai, prezidentūru! Jūs vēlaties izteikties, Odvair kungs! Labrīt, paldies par iespēju izteikties. Es piekrītu referentu teiktajam kad mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk strādāt pie šī jautājuma. Tas ir katrā ziņā prioritāte padomē, jo tas ir jāveic saprātīgā laika posmā, un komisija un referents ir jau saskaņojuši detaļas priekšlikumā par runājot par procedūru, Jautājums tika iesniegts Skifā. Skifā ir ieteikusi, lai pārskat šo dosieju, un tas darbs tagad sāksies. Tā ir prioritāte. Mēs saprotam, kad ir prezidentūra drīz beigsies, bet es esmu pārliecināts, ka mūsu lietuviešu kolēģi to arī uzskatīs kā prioritātu un ļoti labi pie tā piestrādās. Paldies! Paldies! Es esmu redzējis Kellers kundas roku. Paldies, paldies referentam, un mēs arī gribam strādāt, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo regulu. Paldies komisijai, kad viņi ir piestrādājusi šajā lietā, it sevišķi, jo cilvēktiesību jautājums ir ļoti svarīgs šajā priekšlikumā. Man ir jautājumi, ja mēs runājam par piekto lapas pusi. Te ir saturs, ne, kur ir runa, ka cilvēkiem ir jāziņo izkāpšanas vietā tad būtu pārkāpums, tas ir arī vēlāk, bet es gribu zināt, kas notiek, ja viņi iebilst, kad viņus, viņiem jāieskāpj zināmā vietā. Saprotams, ka viņiem ir jāieskāpj, bet ko, ja viņi pretojās? Ko tad darīt un tad tālāk? 4. pānta 3. punktā, nu, tas ir apmēram tas pats, kad viņiem būs iespēja izteikties iemeslus, tad, tad kādu iespēju var definēt iespēja, opportunity, vai tu gai, jūs gaidiet, kad viņi kaut ko teiks, vai jūs prasīsiet, vai viņi iebilst. Un tad ceturtajā punktā, kad būs speciāli noteikumi bērniem, tas ir ļoti svarīgi. Dress arī varētu nozīmēt vairākas lietas. Tātad 7. panta 1c punktā ir valodas jautājumi, redakcijas jautājumi par vai viņi ir, viņiem ir ap, ap, iespēju e, šķērsot robežu, un tad septētajā pāntā ir atšķirība, ja ir pamatot iemesls domāt, ka kuģis un tā tālāk, un ir vai ir pamatot aizdomas vai suspect un suspicion kāds ir starpība Un tad arī 9. pantā, 9. punktā par glābšanas koordinācijas centrs tiks kon kontaktēts, bet nu, kuram, kuru kontaktēs, un kontakts jau arī varētu būt dažādas nozīmes, varbūt vienkārši nosūt signālu, vai ir kāda atbilda par šiem signāliem, un vajag, vajag nodrošināt, vai to informāciju apstrādās, un Tā tie visi mani jautājumi. Paldies! Paldies, Mr. Kopie komisijas, lai atbildētu uz jautājumiem. Es arī redzēju Vikstrāms kundzes pacelto roku. Lūdzu. Liels paldies, Alde, vārdā. Vēlos teikt, ka man ir tiešām liels prieks sadarboties ar Kailjo kungu pie šī ziņojuma, un es uh, augstu vērtēju priekšlikumu. Šie briesmīgie stāsti, ko esam dzirdējuši gadu gaitā, ka cilvēki ir noslīkuši vidusjūrā mēģinot nokļūt Eiropā. Tas ir briesmīgi un tas ir kauns un tā ir izgāšanās visiem mums. Tas ir briesmīgi un traģiski redzēt to, ka cilvēki ir tik izmisuši, ka viņi, uz, ka viņi iekāp nedrošās laivās. Un, bet lietas vēl pasliktinās. Mēs zinām, ka uh, šīs laivas atklāja dalību valstu uh, robežsargi, bet viņi neko ne, nedara, lai glābtu cilvēku dzīvības. Uh, mums ir bijuši jau ziņojumi no uh, padomas 12. gadā par jūrā zaudētajām dzīvībām. Šis ziņojums mums sniedz piemēru par kādu laivu, kur ceļojot gāja bojā 62 cilvēki. Un viņus varēja glābt, jo viņu savs signāls tika pieregistrēts, bet to ignorēja. To ignorēja gan zvejas laivas, gan arī militārais helikopters un arī militārais kuģis pašā jūrā nemaz netik tālu no laivas. Šī ir ir problēma tā, ka mums ir atsevišķi atšķirīgi nosacījumi, pat konfliktējoši savstarpēji eh, not, noteikumi dalībvalstīs. Bet es ceru, ka mēs spēsim pārvarēt šīs atšķirības, jo īpaši tādēļ, ka līdz šim nevienmēr tā ir noticis. Un tagad ir īstais laiks, lai mēs risinātu šo jautājumu. Mums vajadzētu parādīt patiesu apņēmību. Mēģinot rast risinājumu, mums jākoordinē, jāsakoordinē savi noteikumi un pūliņi, un lai noteikumi būtu pilnībā skaidri, lai nebūtu nekādu šaubu, kas ir par ko atbal, atbildīgs un kas ir jādara ārkārtas situācijās. Kad mēs sniedzām jauno mandātu Frontex aģentūrai, tika noteikts, ka visas aģentūras darbības ir rūpīgi jāizanalizē no cilvēktiesību perspektīvas, un darbības ir iespējams pat jāaptur gadījumos, ja ir aizdomas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un es atceros, cik ļoti mēs cīnījāmies, lai šādu normu iekļautu tekstā. Tagad šī norma ir tekstā, un to vajadzētu arī īstenot. Es uzskatu, ka aģentūrai ir jāspēlē sava loma, jo īpaši tādēļ, ka dalībvalstis ir pierādījuši to, to, ka viņas nav spējīgas pašas uzņemties atbildību, jo īpaši situācijā vidusjūrā. Es domāju, ka mums vajadzētu kopīgu Eiropas Savienības pieeja, lai problēmu risinātu, un to nevajadzētu atstāt tikai to dažu dalību valstu ziņā, kuras atrodas vidusjūras reģionā. Es nevēlētos pārāk iedzināties detaļās, bet tikai vēlējos izcelt dažas uh, problēma aspektus. Pirmkārt, vajadzētu uh, nosk, a, noteikt, ka principi attiecas uz visiem, ne tikai uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Jānodrošina, ka princips tiek ievērots a, vienmēr. Vajadzētu arī precisēt gadījumos, ja nevar notikt transfers, jo ir risks tādai necilvēcīgai attieksmei. Te es atsaucos uz a, trešā panta otrā, otro punktu Dublins regulā, pie kuras arī es ilgi strādāju šis princips attiecas uz trešajām valstīm tikpat labi kā Eiropas Savienības valstīm. Treškārt ir e, jānosaka, ka to, ka cilvēku izkāpšana nevar notikt vietās, kur pastāv risks, ka tiks apdraudēts cilvēku pamatiesības. Šis priekšlikums jau ir būtiski aizkavējies dažādu iemeslu dēļ, un tādēļ es nedaudz nobežīsies par baumām par to, ka padome un padomēji un nākamajai prezidentūrai nav ambiciozas darba kārtības attiecībā uz šo dokumentu. Es tiešām ceru, ka tā nav taisnība, un es vēlos uzsvērt, ka mums ir jāturpina virzīties uz priekšu ar šo dokumentu, un es ļoti ceru, ka Lietuvas prezidentūra un padome uh, pa, eh, pacel šo jautājumu un prioritizēs to, lai nodrošinātu to, ka mēs virzamies uz priekšu mūsu visu interesēs un arī, lai um, aizsargātu Eiropas ticamību priekšsēdētājs. Un tagad komisija. Eh, komisija iespēja atbildēt uz jautājumiem, kurus ir uzdevuši uh, deputāti. Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Varbūt tāda vispārīga lieta, ko var vajadzēja minēt jau sākumā. Kā jau Vikstrāms kundze norād, norādīja, ka mums šis priešlikums ir jālasa kopā ar jauno uh, Frontex uh, uh, regulu, un šie apdokumenti ir uh, jālasa kopā tad par specifiskākiem jautājumiem, jo īpaši par ceturto pantu un par to, kā īstenot, kā īstenot šo principu. Es nezinu, ir skaidrs, ka šis princips ir dalību valstīm ļoti svarīgs un tas ir jāņem vērā, izvērtējot situāciju. Tas ir svarīgs jautājums. Otrakārt, atsauc uz to, ka uh, izglābtiem cilvēkiem vajadzētu būt iespējai. Es domāju, ka šeit būtu jāizmanto tāda proaktīva uh, pieeja. Mums nevajadzētu vienkārši gaidīt brīdi, ka kāds kaut ko pateiks, vai vajadzēs, vajadzētu aktīvi izvērtēt um, bēgļu situāciju. Protams, ir gadījumi, varētu būt gadījumi, ka praktiski varētu to grū, būt grūti īstenot, ka uh, Varbūt varētu grūti izvērtēt situāciju uz kuģa borta. Bet, nu, ja šādu izvērtējumu nav iespējams veikt, tad cilvēkiem nevar likt izkāpt trešajā valstī. Ir jā, dalībvalstīm jāpārliecinās par situācijas atbilstību. Um, ir uh, grūti sniegt tādus praktiskus piemērus par katru konkrēto gadījumu, runājot par ļoti dažādām situācijām, dažādiem cilvēkiem. Bet varam, piemēram, iedomāties, ka tiek izglābts liels cilvēku skaits, piemēram, 50 cilvēku, un ir 5, 6 eh, cilvēki, eh, kuri, kuri iekļauj šajās kategorijās, kuriem nepieciešama ārkārtas medicīniskā palīdzība. Un vajadzētu būt iespēja, ka cilvēkam nepieciešama akūta medicīniskā palīdzība, ka viņi tiek, piemēram, varbūt ar uh, helikopteru palīdzību evakuēti, kamēr citi cilvēki var palikt uz kuģa. Ir nepieciešams identificēt, identificēt situācijas, kurās dalībvalstīm, kurām dalībvalstīm ir jāvērš lielāka uzmanība. Bet jā, tātad šis uh, pienākums Tas aptver ļoti plašu cilvēku skaitu. Septītajā pantā ir druks kļūda un atšķirība. Un var, jautās par to, vai ir atšķirības starp suspect un suspicion. Uh, nē, šādas atšķirības nav. Un pēdējais jautājums ir pareiz lasu savas pierīs sazināšanās ar glābšanas koordinācijas centru. Uh, pieņemot to, ka koordinācijas centrs atbildēs uh, konkrētajiem kuņiem un sniegs instrukcijas un koordinēs glābšanas situāciju, tā skaitā arī uh, domājot par uh, izglābto cilvēku izkāpšanu sauzemē. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Ja nē, lūdzu atgādiniet man. Priekšsēdētājs paldies komisijai. Ja citu komentāru nav, tad došu vārdu referentam Koelju kungam vai tuvākajās nedēļās tiks starptautiskās darba dokuments, kā jau kungs. Liels paldies, vēlējos pateikties komisijai par atbildēm. Paldies par jaukiem komentāriem no maniem ēnu referentiem, bet es vēlējos uzsvērt, ka visi ēnu referenti, kas uh, runāja, ka viņi ir spējuši strādāt ātri, uh, Tā ir apņemšanās, kuru esam pieņēmuši kopā, jo ir nepieciešams aizstāt padomus lēmumu, un mēs zinām, kamēr mēs nepieņemsim jauno dokumentu, tad lēmums joprojām būs spēkā. Ja strādāsim ātri, tad varēsim arī ātri aizstāt lēmumu. Liels paldies, saka priekšsādātājs, tas arī diskusijas noslēgums par šo jautājumu. Tā tā sagatavošanās diskusija darba dokumentam, kuru tūlīt arī sagatavos referents. Tad nākamais punkts darba kārtībā ir Ungārijas jautājums. Ungārijas situācija 11.45. Ir vēl joprojām pusstunda laika līstam. Un mans ierosinājums būtu šāds. Tā kā esam aizskrējuši pa priekšu grafikam, tad mēs ieturēsim pārtraukumu nākamās pusstundas garumā. Jā, lūdzu, Kellers kundze. Es vēlējos zināt, ka uh, referents jau ir ceļā, viņš tu pat tūlīt būs arī klāt. Jebkurā gadījumā, ja neiebilst Kellers kundze, mans ierosinājums būtu šāds tad. Deputāti, kuri um, paredzēja, plānoja, ka diskusija sāksies 11.45, um, uh, ka viņi vēl nav ieradušies, un tad tagad varētu ieturēt kafijas pārtraukumu. Are we all set? Visi gatavi debatēm? Tad paldies. Tad sāksim izskatīt devīto darba kārtības punktu pamatiesības stāvoklis Ungārijā. Referents ir mūsu kolēģis Ruijs Tavares, un mēs izskatīsim šīm grozījumam iesniegtos grozījumus. 551 grozījums ir ticis iesniegts un uzklausīsim Tavares kungu un pēc tam diskutēsim. Esam procedūras pašā sākuma etapā, bet tagad vārds Tavares kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēģināšu būt pēc iespējas lakoniskāks. Jūs jau pieminējāt, ir iesniegts pāri par 550 grozījumiem, tos varētu arī apkopot varbūt kā, kā, kā ieteikumus, bet uh, esam pārliecināts, ka visi kolēģi, kuri ir iesnieguši savus grozījumus, uh, to ir darījuši ar labāko sirdsapziņu, un es vēlētos visiem pateikties par viņu aktīvo darbību. Protams, ka mēs eh, saskaņā ar normālo procedūru mēģināsim vairākus grozījumus, ja tas izdosies apvienot kompromisu grozījumos referents, kurā ir pied... ziņojums, kur sagatavošanā ir piedalījusies arī Ungārijas valdība. Es e, esmu uzaicinājis šā ziņojuma sagatavošanā arī iesaistītās puses, un es esmu iesaistījis daudzus tekstā, esmu ierakstījis veselu virkni komentāru. Un tomēr Ungārijas valdības e, sagatavotais e, dokuments ļāva runāt par dažādu nevalstisko organizāciju un pilsonisko organizāciju iesaist dažādos procetu, procesos, bet eh, ziņojuma tehniskā daļa, faktuālā daļa lielā mērā atbilst tam, ko esmu dzirdējis no trešajām pusēm. Tā tad Tas, kā pāri par gadu esam strādājuši pie šā darba dokumenta, pierāda tikai to, ka esam strādājuši pamatīgi un niansēti. Kā jau visi zin, Ungārijā šobrīd mainās eh, tiesiskais apvārsnes. Vēlētos to pieminēt šajās debatēs, jo visticamākais, ka mums eh, būs jāsaskarās gan ar mutiskajiem grozījumiem, gan arī ar kompromisu grozījumiem, kuros tas atspūgļosies. Tātad Ungārijā ir pieņem, pieņemts jauns nacionālās drošības likums. Esmu pieprasījis no Ungārijas valdības oficiāli šā likuma tulkojumu, un šeit nacionālās drošības likums paredz, ka augstākie ierēģi, piemēram, prokurori un tiesneši, kā arī diplomāti, kuriem ir pieejama konfidenciāla informācija, kā arī valsts un valdības vadītāji. Šos cilvēkus varēs uzraudzīt līdz pat 30 dienām gadā. Tā tad varēs noklausīties viņu telefonu sarunas, varēs raudzīties uz viņu elektroniskā pasta korespondence. Tātad šie cilvēki un varbūt mazākas atbildības ierēģi, šo cilvēku varēs uzraudzīt vienu mēnesi. Es zinu, ka e, ģenerāla prokurors ir izteicis bāžas, ka ja šis likums tiks pieņemts, likums ir ticis pieņemts un apstiprināts arī parlamentā, bet es gaidu šā likuma tulkojumu, jo, manuprāt, šis likums e, pārkāpja gan privātuma, gan arī augstāko ierēģņu Eh, aizsardzības noteikumus. Un eh, mums noteikti vajadzēs izskatīt to, kāda veida aizsardzība ir pieejama šiem ierēģiem, ja tiks piemērot šis likums un viņi tiek izmesti no darba, pateicoties tam, ka viņiem tiek inkriminēts kāds pārkāpums. Tagad par grozījumiem. Varbūt visus grozījumus varētu sadalīt divās kārtās. Ir varbūt precizējumi un ir tādi grozījumi, kur varbūt nemaina tik daudz teksta redakciju. Es personīgi esmu izskatījis vairākus grozījumus un es esmu iesniedzis vairākus grozījumus mans pats. Tātad konstitucionālais process parlamentā nevis eh, sabiedrības eh, aplaušanāšana, bet process parlamentā. Uh, ir viens no tiem momentiem, kurus eh, arī Ungārijas valdība ir pieminējuši savā dokumentā. Eh, šī ratifikācija parlamentā prasīja pāri par mēnesi, un tad ir vairāk svītrojumi. Protams, eh, saprot, ka kolēģi ir labi argumentējuši vairākus svītrošanai piemērotos punktus viņu prāt, bet svītrošanai nevar, mēs nevaram ar šo, svītro, šo svītrošanai paredzētos punktus salīdzināt ar iepriekš šajā komitejā īstenotiem eh, ziņojumu grozījumiem. Piemēram, TUTU paredzētie noteikumi, tajos runa iet par uh, varas sadalījumu un atbildības sadalījumu starp dažādām institūcijām. Protams, eh, mēs vēlamies redzēt demokrātisku procesu un eh, juridisko drošību, pārstāvnieciskās demokrātijas spēcīgu pārstāvību un līdzīgi. Es nesaprotu, kāpēc kāds no kolēģiem varētu vēlēties svītrot šos punktus. Uh, Tie ir tipiski paziņojumi, tipiski teikumi, kurus mēs ļoti bieži iekļaujam mūsu komitejas dokumentos. Tie nav uz trešajām valstīm vērsti paziņojumi vai spiediens, kādu parasti savos ziņojumos varbūt izdara AFED komiteja vai kas cits. Nē, mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valsti. Un eh, viens no aspektiem, kas parādījās šajā darba dokumentā, bija mūsu izteiktās bāžas par likumdošanas un konsultatīvo procesu. Piemēram, trešajā pantā mēs eh, izsakam bažas, ka Ungārijas ievēlētais demokrātiskais orgāns vairāk nevarēs īstenot eh, sev piešķirto vāru. Kā jau zināms, process kā tāds, tajā netika iesaistīti parlamenta opozicionārie spēki. Tas visiem ir zināms, un eh, tāpēc es arī vēlējos to parādīt šajā dokumentā. Uh, ir eh, vēlme svītrot arī 5, 6 šo ziņojumu lapas puses. Tādā gadījumā ziņojums zaudē būtisks, eh, būtisks faktuālos aspektus. Uzskatu, ka svarīgākais šajās debatēs būs uzklausīt kolēģis, kur ir iesnieguši grozījumus. Tāpēc esmu gatavs tos uzskaitīt, uzklausīt un atbildēt uz jautājumiem. Procedūrā nākamais etaps ir vienoties par kompromisu grozījumiem, un metodoloģija būs tāda, ka mēs tiešām mēģināsim pēc iespējas vairāk grozījumus apvienot kompromisos. Un, protams, argumentēti to darīt, piemēram, ja mēs varam um, desmit grozījumus apkopot vienā kompromisa grozījumā, tad lieliski, ja ne, tad paliks atsevišķie grozījumi. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Thank you for the presentation. Paldies par jūsu prezentāciju. Tagad tā tad uzklausīsim ēnu referents. Es pats esmu ēnu referents, bet pirmajai vēlētos dot vārdu Engela kungam. Jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad beidzot mēs esam nonākuši līdz ziņojumam un izskatam to, kā arī būtisku daudzam grozījumu. Ja mēs paraugamies uz šiem grozījumiem, tad tajos atkārtot un vēlreiz atspoguļojas tas, cik ārkārtīgi smaga ir situācija mūsu prāt šajā valstī, un mēs esam sekojuši līdz šim procesam ar lielu interesi. Nevienam vairs nav noslēpjams tas, ka Ungārijā notiek eh, tāds, kaut kas tāds, kas mums ir nepieņemams, un visticamākais, ka mēs eh, to arī izskatīsim turpmākajās sarunās par konkrētiem kompromisu grozījumiem. Varbūt tagad pāris vārdu par par par mūsu skatījumu uz šo situāciju un neslēpšu arī savējo. Paskaidrošu, kāpēc esmu iesniedzis grozījumus un kāpēc mans skatījums uz noteiktiem grozījumiem ir tāds, kā tas ir. E, vispirmām kārtām gan ziņojuma sagatavošanai, gan grozījuma iesniegšanai laiks bija ļoti mazs. Es personīgi būtu vēlējies redzēt svītrotus 50 punktus, un, manuprāt, daudzu kolēģu, dokumentu, daudzu kolēģu grozījumos piedāvātais teksts ir daudz labāks. Tāpēc es eh, esmu nācis klajā ar ideju daudz ko svītrot, bet eh, es vienmēr esmu teicis, ka jā, to var pateikt gan tādu, gan arī savādāk. Un esmu to pateicis arī referentam. Mums eh, vajadzētu izskatīt vēlreiz veselu virkni jautājumu bet eh, veselā virknē pantu, kurā es esmu ierosinājis to svītrot, to var formulēt savādāk. Un eh, to var formulēt gan definējot mazliet modificētāk, gan arī savādāk. Un es eh, tiešām domāju, ka mm, daudzi grozījumi, kuros ir paredzēta pantu svītrošana, ir argumentēti. Vēlētos atbildēt uzreiz referentam uz jautājumu, kāpēc vēlaties svītrot kaut ko tādu, kas ir pats par sevi saprotams. Un man atbildi ir tieši tāpēc, ka tas ir pats par sevi saprotams. Tā kā pats par sevi saprotamums jau paredz to, kas ir pats par sevi saprotamums, tad mums to nevajag uzsvērt. Ja jūs uzskaitat atkal un atkārtoti to, kas ir demokrātijas pamati, tad tam nav nekādas jēgas. Mēs visi zinām, kas tas ir bet eh, es neuzskatu, ka dalība valsts Eiropas Savienībā, kurā šobrīd neviens nerunā par demokrātijas beigām, un tomēr mums ir jāuzsver šai dalību valstī, ka tai ir jābūt funkcionēt spējīgai demokrātijai. Un tāpēc es vēlējos, ka ka es vēlos svītrot šo punktu, nevis tāpēc, ka es neticētu demokrātijai kā pārvaldes, pārvaldes formai, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir visu laiku jāatgremo. Un, eh, protams, konkrētā valsts, par kuru šobrīd diskutējam, ir it kā mazliet novirzījusies no demokrātijas ceļa. Vēl bez tam es vēlētos izteikt kaismīgu cerību no manas politiskās grupas, uh, ka būtu atspoguļot, ja pareizi sakot, svītrot daudz citi punkti. Un tas savukārt ir saistīts ar situācijas tālāk attīstību. Jautājums ir par interpretāciju. Es atvainojos, es e, tiešām šo interpretācijas jautājumu uzskatu par ārkārtīgi nopietnu jo gan parlamenta, gan Eiropas Savienības institūcijas, gan trešās puses interpretē likumu, kā vēlas vai kā uzskata par pareizu, un Ungārijas valdība vienmēr ir nākus klajā ar savu interpretāciju. Es domāju, ka mums ir jāuzklausa visu ieska iesaistīto pušu argumentāciju, ko Ungārijas valdība vēlējās panākt ar šādu likumu pieņemšanu. Un šobrīd, manuprāt, tas nav darīts. Un tāpēc, manuprāt, vēlreiz atkārtoju, ir vesela virkni joma, kur ir varbūt nepieciešams precizējums vai labāks formulējums. Redzēsim, kā mēs to visu beigsim. Un vēlētos tagad eh, parunāt par šā ziņojuma formu un saturu. Es esmu Tautas partijas grupas eh, referents, un eh, es, protams, vēlos, lai situācija tiktu nokārtota, bet dažādu apsvērumu dēļ, tajā skaitā arī politiskās pārliecības dēļ, iespējams, ka mums neizdosies vienoties tik viegli, kā varbūt mēs visi to vēlētos. Un tomēr Tas ir teksts, ar kuru mums ir iespēja, pie tam tas ir interesanti ne tikai referentam, bet arī citiem, tas ir teksts, ar kuru mums eh, izdotos varbūt eh, sniegt mūsu skatījumu uz dažādām konstitucionālajām praksēm dalību valstīs, un nevis ar šo tekstu stigmatizēt kādas dalību valsts konstitucionālo praksi. Protams, ir e, momenti, uz kuriem ir reaģējusi komisija. Un es nesaku, ka komisijai vienmēr ir taisnība mūžīgi mūžos āmen, nu un tomēr komisijai ir konkrēta loma, komisija šo lomu izpilda, un mēs nevaram, lik, mēs nevaram apšaubīt komisijas rīcību. Bet no politiskā viedokļa raugoties, manuprāt, būtu vēlams, ja mēs izveidotu tādu skatījumu vai mēģinātu piemērot tādu skatījumu, ar kuru mēs eh, aicinātu uz dialogu un uz sarunu, un nevis kaut ko mēģinātu piespiest vai mudināt. Es domāju, ka patreizējā politiskajā eh, atmosfērā mums vajadzētu izveidot eh, tādu skatījumu no Eiropas Savienības puses, ka līgumos ierakstītājs un Eiropas Savienības vērtības mums vienmēr tas ir jāatcerās. Ja mēs vēlamies tiešām paraudzīties uz dažādiem konstitucionālajiem procesiem no Eiropas viedokļa, tad tas nāk par labu mums visiem, ja mēs tiešām saglabātu šo, Eiro, šo, šo Eiropas dimensiju. Tātad šis ir ziņojums par Ungāriju, labi lieliski, bet ļoti daudzos gadījumos, es pat gribētu teikt, pārāk daudzos gadījumos mēs eh, esam kā bāžu uh, e, avoti izvēlējušies Ungārijas konstitucionālās izmaiņas, bet tas varētu notikt ļoti daudzās dalību valstīs, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu saglabāt šo Eiropas dimensiju un uh, paraudzīties uz uh, konstitucionālām izmaiņām no tāda augstāka Eiropas līmeņa un nevis stigmatizēt konkrēto uh, Ungāriju. Iespējams, ka runāju pārāk filozofiskos terminos, tāpēc arī beigšu, un tomēr ar cerībām raugos uz sadarbību, lai mums izdotos vienoties. Priekšsēdētājs. Sorry. Sībels kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es nevēlos detalizēti iziet cauri grozījumiem, jo Tavaraškungs tos jau pieminēja, bet vēlētos varbūt parunāt par fundamentāliem jautājumiem, kurus vajadzētu atcerēties, izskatot grozījumus, mēģinot vienoties par kompromisiem un līdzīgi. Es piekrītu, lielā mērā piekrītu Engela kunga teiktajam, ka, ja mēs vēlamies eh, pārbaudīt pamatiesību un demokrātijas īstenošanas principus visās dalību valstīs. Es esmu pārliecināta, ka ikvienā dalību valstī mēs atrastu, ko kam piesieties un ko kritizēt. Tāpēc eh, mums tiešām varbūt vajadzētu izveidot salīdzinošo tabulu par pamatiesībām, lai mēs varam to salīdzināt ar dalību valstīm. Otrais. Runājot par Ungāriju, mēs nerunājam tikai un vienīgi par vienu problēmu, uh, vienu punktu, vienu šķautni, ko kritizēt. Ir vesela virkna lēmumu, kas tikuši pieņemti, un katru reizi, kad mēs runājam ar Ungārijas valdības locekļiem, es personīgi esmu divreiz to darījuši kopš brīža, kad sākām strādāt pie šā ziņojuma. Tātad esmu runājis ar Ungārijas valdības locekļiem, un vienmēr šīs sarunas ir nevis par to, ka pēc Ungārijas valdība veic šīs izmaiņas. Ko Ungārijas valdība saredz kā pievienoto vērtību ar šā likuma pieņemšanu? Viņi vienmēr jautā, kāpēc jūs mūs kritizējat, kāpēc jūs to nedarījāt jau septītajā gadā, un es viņiem neko nevaru atbildēt. Es šeit neatrados sasaukumā septītajā gadā, un ja tā būtu tiešām, ka uh, jau pirms pieciem, sešiem gadiem notikušo neviens toreiz nekritizēja. Iespējams, ka mēs jau toreiz rīkojāmies nepareizi. Bet tagad es nesaprotu, kāpēc, ja mēs vēlamies kritizēt to, ko nedarījām pirms sešiem gadiem, vēlamies to darīt tagad, manuprāt, mēs to varam darīt, un ne tikai mums, mēs to varam darīt, mums tas arī ir jādara. Jā, ar šo Ungārijas situāciju ir kas īpašs. Mums ir varbūt jāpārbauda pamatiesību īstenošana visās dalību valstīs, un tomēr mūsu debašu noslēgumā mums vajadzētu sakārtot argumentāciju tādā veidā, lai tas nebūtu tikai kā kreiso politisko spēku spiediens. Jo pēdējo, pēdējā laikā mums ir bijis daudz iemeslu, uh, pēdējā laikā tas, eh, iz, tas izskanēja arī no padomas puses, un nav tā, ka tikai un vienīgi kreisie spēki kritizē Ungāriju. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai nebūtu situācija, ka Ungārija uzskata, ka viņi tiek izspiesti vai izstumti no Eiropas Savienības un eh, stigmatizēti Lieliski, ka Ungārija beidzot ir iestājusies Eiropas Savienībā, jo tā vienmēr ir bijusi Eiropas kontinents sastāvdaļa. Un tomēr mums būtu jāraugās, lai situācija Ungārijā būtu adekvāta, un e, mēs varam kritizēt daudz ko, bet ir labi, ka mēs esam sākuši beidzot to darīt, un esmu pārliecināta, ka vajadzētu paskatīties uz lietu kārtību visās dalību valstīs. Esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu stiprināt to vērtību, nopietnumu un izpildi, kas Eiropai ir svarīgas. Tās ir pamattiesības, pie tām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur. Ja mēs eh, pasaulē atkal un atkal atkārtosim, ka pamattiesības ir svarīgas, un ja mēs vēlamies pamudināt eh, pa, um, mēs vēlamies pamudināt arī citas valsts īstenot pamatiesības, tad uh, nav nedz loģiski, nedz arī smuki, ja mūsu pašu sētā Eiropas Savienībā ir kritizējams lietas. Paldies! These... Labi, mums ir jāatcerās, kad mums ir jābeidz šī rīta sesija pusvienos un saraksts kļūst garāks un garāks, tā kā ļoti paturiet prātā, kad mums ir jābeidz pārunas līdz pusvieniem, tā kā es tagad došu vārdu Vikstrums kundzei. Paldies priekšsēdētājs, īsi izteikšies, paldies Tavāreša kungs par visu to darbu. Es saprotu, cik tas ir grūts darbs bijis un ka tas turpin būt ļoti sarežģīts jautājums. Es it sevišķi gribu griezt jūs vērību pie Aldī grozījumu, lai pātrinātu 7,1 pāntu līgumā. Ir jābeidzās dalībvalstīm, kas nepiekļaujās no līguma pamatiesībām. Mums ir instrumenti, lai kandidātu valsts pieturās pie kritērijiem, bet kad viņi kļūs par dalību valstīm, tad mums ir jāizveido instruments, lai viņi izpild šos kritērijus. Mums ir tagad jāpieņem lēmums un mums ir jānorāda, cik tas ir nopietni. 7,1 pāns ir jāizmanto šobrīd un varbūt ir citi varianti bez Ungārijas, kur varētu un vajadzētu viņu izmantot. Dalībvalsts nedrīkst neievērot pamattiesības. Un ja 7,1 pāntu neizmanto šoreiz, pirmoreiz, kad tad viņi būtu jāizmanto, vai ir kāds labāks iemesls, vai, vai nu tagad, vai nekad. Es arī gribu zināt, kā komisija vērtē konstitūcijas grozījums. Mums ir arī jāatskatās uz mūsu priekštečiem, kas Eiropas Savienība nav veidot, lai aizsargātu viņu dalību valstis, bet viņai vajadzētu aizstāvēt viņu pilsoņus. Es arī gribu piegriezt jūs uzmanību Venecijas komisijai Tas ir trīs labs puši garš teksts, un mums ir jāpadomā par šo. Es gribu citēt secinājumu, kas ir trešajā labs pusē. Ceturtajais grozījums turpina problēmas, kur ir tiesas neatkarību, un tas samazina iespējas Ungārijā tiesību sistēmu un no, apdrauda tiesisko sistēmu, neizmantojot likumdošanu, lai turpinātu izvēles, ko ir veikusi patreizējā visvairākums. Ceturtais grozījums ir izmantot konstitūciju no valdības vairākumu, kas izbeidz atšķirību starp konstitucionālos likumdošanu un parasto politiku. Es domāju, ka mums tas ir jāuzskat ļoti nopietni. Tas ir vai nu tagad, vai nekad ieviesīsim 7,1 pāntu. Tad atcerieties, ir 15 pār pa 12. Ernsts Kunze, es centīšos. Vispirms es gribu atvainoties no Veržēras kundzes, kas ir ēnu referenti no mūsu grupas, un es nolasīšu viņas atzinumu. Vispirms mēs atbalstam šo ziņojumu. Tas ir viens no svarīgākiem ziņojumiem šajā sasaukumā, Un es domāju, tas ir ļoti svarīgs un tā iemesla dēļ. Mēs uzskatām, ka ir jāpārbauda pamat tiesības visās dalību valstīs. Kas attiecās uz kandidātu valstīm, būtu jātiecas arī uz dalību valstīm. Ir daudz problēmas Eiropas Savienības valstīs, ne tikai Ungārijā. Ja mērīsim ar vienotiem standartiem, tad tas ir paši pa sev saprotams, kad ir vajadzīga pārbauda pamattiesībām. Mēs to pilnībā atbalstam. Es domāju, tas nav paši par sevi saprotams, ka demokrātija darbojās dalību valstīs. Mums tas ir jāpārbauda. Tas varbūt izskatās paš par sevi saprotams, bet mums ir jāsk, jāpārbauda. Varbūt vissvarīgākais joms ir 25. grozījums. Ja mēs runājam par kopējām vērtībām, pār visu Eiropas Savienības teritoriju, mēs nevaram runāt tikai par Eiropas Savienības pilsoņiem. Tā kā Tavāriškungs pārskatot šo jautājumu vēlreiz, kad cits cilvēks jā, arī jāiekļauj šajā jautājumā. Te nav doma, vai viņi ir pilsoņi dalību valstī vai Eiropas Savienības pilsoņi. Tas nav no svara. Tas arī attiecās uz dažādām reliģiskām grupām, Tad ir arī 76. grozījums. Te mēs uzskatām, ka procedūras, kas notiek Ungārijas parlamentā, tika ignorētas, viņi netika izskatītas komitejās, un mēs uzskatām, ka tas ir apšaubams demokrātiska procedūra, un tad arī bija gara procedūru par raidīt, raidījumiem un par mēdī likumu, par klubu radio. Viņu licences tika atcelts, un mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, tas ir ļoti svarīgs piemērs, un tas ir, ko mēs liekam uzsvaru mūsu debatēs. Un arī ir pārkāpumi par Eiropa ekonomisku lietu līgumiem. Mums ir jāskatās uz Eiropas Savienības vērtībām. Es uzskatu, ka mūsu grozījums 378, tur ir labs formulējums. Referents iesaka Eiropas Savienībai, bet to nevajag tikai atsaukties uz septīto pāntu līgumā. Tas nav pietiekoši. Mums ir arī jāskatās, jāskatās, kad ir jāpārbauda pamatiesības, un mēs varam veikt daudz progresa ar šo ziņojumu. Paldies! Galskundze lūdzu skatieties, tas ir jau septiņas minūtes, ja katrs sarakstā runās septiņas minūtes, ja jūs pārkāpsiet laika ierobežojums, tad mēs netiksim līdz galam, tā kā lūdzu, lūdzu, turiet to prātā. Es mēģināšu šīs izteikties. Referents ziņoja, kad mēs esam svītrojuši daudz punktus. Mēs lūdzām svītrot uh, vairākus punktus, kur ir interpretācija. Jūs runājat par otro pantu, mēs pārbaudījām tas, kas ir otrajā pantā, un mēs gribam svītrot tur tu, tas, kas ir interpretācija. Mēs arī gribam svītrot visas lietas, kas nav šīs komitejas kompetences, kas ir valsts parlamenta kompetences. To nevajadzētu šajā dokumentā pacelt nevajag iejaukties Eiropas Savienības parlamenta kompetencēs. Ja jūs iejauksieties parlament, valsts parlamenta darbībā, tad nezinu, ko viņi teiks. Mēs arī lūdzām, lai svītrot tur, kur komiteja spēlē tiesas lomu. To nedrīkst darīt, un es gribu vēlreiz uzsvērt, ka nevar būt pārkāpumu pamatiesībām, jo tas nav pierādīts, kad ir pārkāpumi pamattiesībām. Un mēs tā runājam vienkārši vispārējos, vispārējā jomā. Un tad mēs arī ieviesam vairākus grozījumus, kad ir kļūdas un ir arī sagrozījumi. Ir pietiekoši daudz interpretācijas, un tāpēc mēs arī iesniedzam šos grozījumus, kā jūs uztverat vienu vai otru tiesību aktu vai kaut kādus konstitucionālās tiesas lēmumu. Tās ir tie tieši subjektīvi lēmumi, un to mēs arī mēģinājām pierādīt, kad ir ļoti daudz subjektīvu elementu, un mēs arī esam iesnieguši grozījums visur, kur ir skaidrs, kad līdzīgas prakses citās dalību valstīs netiek apstrīdētas un nav apstiprināms Ungārijas variantā. Un kāpēc šos jautājumus tika pacelt, kas notiek iepriekš, kā Sipels kundze teica, un kāpēc iepriekš tie netika kritizēti. Es esmu diezgan pārliecināta, ka tas pierāda, ka šis ir politisks dokuments. Ja būtu sociālistu valdība Ungārijā, tad viss šīs iestādes risinājumu, kas ir jau kopš 90. gadiem, jau šis jautājums netika pacelts. Tas norāda vienkārši, kad šis ir politisks dokuments un kad ir dubult standarti. Un labi, beigšu tur. Paldies. Paldies. Lūdzu, tas pats attiecas Vaidenholder kungam. Lūdzu, jums vārds. Labi, es labāk īsi izteikšos. Mums ir bijusi debata, kur mēs runājam par Kopenhāgenes kritērijiem, par iestāšanās noteikumiem, mēs arī esam runājuši par septīto pāntu un tā tālāk un tā tālāk. Es negribu atkārtot šo jautājums, šos jautājumus. Es gribu runāt par diviem faktoriem. Vispirms ir laiku jautājums, tas ir lēmums no 2012. gada februāra, un mums nav bijis attiecīgs lēmums, bet ir bijis jauns, jauni notikumi, tātad mums ir jāsasniedz secinājumu un jādod atzinumu. Es domāju, ja dažas lietas Ungārijā būtu notikuši, tad mums būtu jau ātrāk pieņēmuši lēmumu. Es esmu no kaimiņu valsts, kur ir līdzīga situācija. Mēs esam, mēs saņēmām sankcijas, kas bija pārspīlēts, kas nonāk psihopatoloģiskā situācijā, kur ir pilnīgi jocīgs efekts. Es saprotu, kāda mehānisms, kas noved līdz šām um, šādam punktam, bet mums ir jāiet prom no šī jautājuma. Tas nepalīdz Ungārijai, tas arī nepalīdz Eiropas Savienībai. Man rodās iespējas, kad mēs ejam tajā virzienā. Ir divs jautājums, ko Gāls kungs, Gāls kundze minēja, ko Austrija arī piedzīvoja, kad mums bija vajadzīgi divas trešdaļas vairākumu, lai mainītu konstitūciju. Mūsu valstī kritizēja šo lēmumu, ka mums jā, jāvirzās prom no, no tādas situācijas. Es domāju, tāds debats mūs noved līdz tādai vietai, kur mēs nevēlamies būt. Ja tas paplašinās šī efekta, tad, tad es gribu atsaukties uz vienu ap, apsvērumu, kur ir rakstīts, ka tādās valstīs, kur ir vajadzīgs divas trešdaļas vairākums, ja jūs esat tādā situācijā, kā pat laban ir Ungārija, tad konstitucionālās tiesas svarīgums kļūst ar vienu lielāks, un tas ir viens risinājums šajai situācijai. Uh, ka šī ziņojuma nevajadzētu vērtēt tikai Ungārijai. Es neiz, neatskaitu savu valstu, mums nevajadzētu izstumt kādu valstu no Eiropas Savienības. Nu, tas viss ir skaidrs, paldies. Tautas partijas biedri lūdzu. Beidzamais vārds vajadzētu būt vareškungam, tā kā lūdzu. Mēs lūdzām svītrojumu, kur apsvērums E, kur ir faktuāls kļūdas. Mēs arī lūdzām svītrojumu vienpusējam lēmumiem, kur ir E, A un B un C, kur tiek atrunāts tādi likumi, kas nebija svarīga daļa no Ungārijas konstitucionālā likumdošana. Mēs arī gribam citu tekstu likvidēt, piemēram, 12. punktu, kur ir ierobežojumi konstitucionālai jurisdikcijai par jauniem grozījumiem, ko es iesniedzu. Tie bija punkti, kuras atrada politiski nosliekti vērtējumi, un tātad B apsvērumā un W vērt, aptvēr, tad ne, netiek atrunāt, kad ir vardarbība un kad nogalināja Roma tik nogalināta. Un iekļaut šos punktus valdības vērtējumā, tas nav pieņemams Ungārijas valdībai, ko mēs noraidam, un es lūdzu referentam vairākas reizes pārskatīt jaunos tiesību aktus par likumu par labo spārnu paramilitārās organizācijas vai tās, kur atrunāts ir izruna, un tur ir ļoti vienpusējs. Ungārija ir viena, jo viņi ir ne tikai tāpēc, ka viņai ir visnabadzīgākās minor minoritātes, bet Roma dosijai ir visās valdības līmeņos, mums ir pret segregācijas jautājums, Ungārija vienīgā valsts, kur jūs varat saņemt Eiropas fondus un finansējumu, ja jums ir vienotās pieejas iespēju, un Ungārija ir vienīgā valsts Eiropā, kur ir nopietna partnerība ar patiesiem Roma pārstāvjiem, ievēlētiem Roma pārstāvjiem, un tad rezultāti arī parādās. Un tāpēc es vērsos pret tiem, da, tām daļām ziņojumam, kas bija nevienpusīga un kas nav atbalstīta Eiropas Savienības likumdošanā. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de parler du fond, je voudrais. Paldies. Pirms mēs pievēršamies eh, saturam, vēlējos tikai pateikt, ka eh, nākamgad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas un visi seko līdzi viedokļu aptaujām Un palūkojoties tie, ko ir panākuši galēji labējās partijas un kā viņu atbalstītājs skaits Eiropas Savienības, Savienībā ir pieaudzis, un tādēļ Rūja ir taisnība, mums ir nepieciešami kompromisi, grozījumi. Es nevēlētos, lai rastos eiroskepticisms, kas palielināsies Ungārijā un Eiropas Savienībā. Mēs atcerēsimies, kas, atceramies, kas notika 2010. gadā, kad mēs strādājām pie rezolūcijas par Romu tautas pārstājiem. Bet bija tā pilnīga noraidīšana Francijā. Uh, viņi nevēlējās, lai Eiropas Savienība nosaka, ko viņiem darīt savā valstī. Esmu teikusi jau arī iepriekš, šķiet, ka pastāv dubultstandarti. Es varu piesaukt Francijas gadījumu, bet ir arī vēl citi līdzīgi gadījumi. Fra Francijā iepalūkojamies politiskajās reklāmās, mums norisinās vietējās un pašvaldības vēlēšanas, un valdība maina šo vēlēšanu noteikums. Es nevēlos kritizēt sociālistus, arī jūs tas ietekmē. Bet neviens neko neteica, ka mēs uh, grozījām savus vēlēšanu noteikumus, neviens to ne, Lība komitejā neteica. Bet tagad šeit cilvēkiem ir iebildumi, ka līdzīga situācija ir Ungārijā. Ja runājam par politiskajām kampaņām un reklāmām, ir līdzīga problēma. Man tiešām rodas sajūta, ka mēs um, te nepamatoti vēršam savu kritiku. Manam kolēģim no Austrijas ir pilnīgi taisnība. Es viņam gan neaplaudēju, bet jūs tiešām trāpījāt naglai uz galvas. Atcerēsieties, kas notika pirms pāris gadiem, kad Haiders uh, bija valdības koalīcijas loceklis, un atcerēsimies, kā toreiz jutās austrieši. Varbūt mums vajadzētu nedaudz mazināt spiedienu. Runājam par ETP un uh, Vikstrams kundzes Eh, komentāru, tad septītā panta īstenošana ir pretrunā tam, kam, tam visam, kam mēs ticam, tādēļ mēs balsosim pret to, un lielākā daļa delegāciju balsos pret to. Eh, daži no jums eh, piedalījās un uzklausīja Orbāna kunga uzrunu, un es ceru, ka viņš pildīs savus solījumus, es uzticos viņam. Es pārliecināta, ka viņš pildīs savus solījumus, un es ticu, ka viņš jau ir ievies nepieciešamos grozījumus. Redzēsim, ko viņš spēs panākt tagad. Priekšsēdētājs, lūdzu, runājiet īsi. Arī es pats tādu referents un arī valsts izteikties, bet lūdzu nākamai runātājai runājiet īsi. Intveldes kundze, es uzskatu, ka šeit ir zaudēta iespēja cilvēki saka, ka tas nav godīgi, ka mēs iepriekš neesam kritizējuši Ungārijas valdību vai citas valsts. Ir cilvēki, saka, ir cilvēks uzskat, ka tas izraisa negatīvu reakciju valstīs. Tas viss ir taisnība. Tomēr tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu apspriest problēmas, kas pastāv un ne tikai vienā Eiropas Savienības dalību valstī, bet gan vairākas. Matjā kundze teica, ka ir ļoti žēl, ka mēs izceļam tikai vienu valsti bet vēlos jums atgādināt, ka um, viss šis uzsākās pirms diviem gadiem. Es personīgi ieteicu, ierosināju, ka mēs sagatavotu ikgadēju ziņojumu, ko sagatavotu pamatiesība aģentūra, ka šādu ziņojumu mēs sagatavotu par visām dalību valstīm. Bet šādu ierosinājumu noraidīja Eiropas Tautas partija. Jūs palaidāt garām iespēju paplašināt fokusu no vienas valsts uz visām valstīm. Un nu, par ko mēs runājam? Es redzu, ka šī diskusija nekur nevirzās. Es uzskatu, ka Eiropas tautas partijai vajadzētu būt nedaudz atvērtāk noskaņotāji. Jo, jā, ir negatīva reakcija. Un es saprotu jūsu nostāja pat es neesmu austriete, bet tajā pašā laikā, ja tas nozīmē, ka mēs nevaram apspriest pamattiesību problēmas un tiesiskuma problēmas un demokrātijas problēmas, kuras pastāv dalību valstīs, tad kāda ir Eiropas Savienības jēga? Un, protams, ka tas ir sāpīgi, protams, ka tas ir sarežģīti, bet uh, mums nenotiktu šī diskusija par uh, uh, komisijas iejaukšanos, tad kādu valsts atbalsta pasākumos, bet ja pēkšņi mēs runājam par pamatiesībām, rodas problēmas. Un noslēguma komentārs. Jā, priekšā, šis ir mans, šī ir mana pēdējā piezīme, un tas ir svarīgs jautājums. Es pilnībā ticu saviem kolēģiem, zinu, kolēģiem no Ungārijas, arī jaukai kolēģie, kas sēž man labajā pusē, bet es esmu nogurusi no visiem šiem mājieniem, no centriski kreisajās partijām, ka te ir tikai politiska motivācija. Bet, ja mēs palūkojamies uz ETP valdībām, tāda nav nemaz tik daudz, un viņām ir, zinām, vājā punkta attiecībā uz pamatiesībām. Bet es no savas puses var apgalvot, ka šeit nav nekādas politiskas motivācijas, un mums vajadzētu izvairīties no šāda apgalvojuma steigšanas vienam par otru. Konzis kundze, lūdzu, lūdzu, runājiet īsi. Es arī no šīs cilvēku nokavēšu savu lidojumu. Uh, divi teikumi. Pirmais, Olivijai, izlasiet lūdzu ēnu ziņojumu par Romu politikām dažādās valdībās. Manuprāt, situācija nedaudz citādāk, kā jūs aprakstījāt. Veronikai, uh, fakts problēma jau nav tāda, ka ir anti pret Romu vai antisemētisks vai antieiropisks jūtas valstīs. Runa ir par to, ka ir valdības atbalsts, un tas notiek uh, Ungārija. Tiek uh, slavināti uh, žurnālisti, kur ir atklāti un skaidri antisemītiski vai pret Romu nost tautu noskaņoti. Un ir Un tātad ir tiek runāts, tad, ka šāda veida uh, rakstnieki un žurnālisti tiek atbalstīti. Šeit parādās dubultie standarti. Ir uh, Eiropas seja un tad ir seja, ko valdība parāda Ungārijā. Un pēdējais runātājs Tavāreškungs, bet arī es pats esmu ēnu referents un es pateikšu tikai vienu īsu lietu. Es saprotu ēna referenta darbu pie šī būtiskā ļoti sensitīvā dokumenta. Viņu galvenais uzdevums ir panākt nepieciešamo līdzsvaru starp uh, grozījumiem, kuru ir tik ārkārtīgi daudz, vairāk kā 500. Un otrkārt, šie grozījumi ir pretrunīgi, ja tie dodas pretējos virzienos. Otrakārt, esmu paudis jau savas politiskās grupas bažas. Uh, strādājot kā nu, referents pie balsošanas tiesībām. Un ir samazināts konstitucionālās tiesas pilnvaras, jo tā atbalstīja šos izmaiņas, ko ierosināja vairākums ir um, vairāki šādi gadījumi. Un visbeidzot, un ir tāds fakts, ka ļoti daudzās uh, konstitucionālajās tiesās ir kvalificēts maina, vairākums nepieciešams, lai mainītu konstitūcijas noteikums. Parasti tas ir divas trešdaļas, bet ja tas notiek tik ātri un tik bieži, uh, tad uh, kvalificētā vairākuma iesaldēšana, lai ie, ieviestu tādus veidus, lai uh, veiktu kādas politiskas izmaiņas, tādās gadījumos ir jāapsver uh, tas, cik nopietni ir, uh, cik nopietni ir būtiska visas konstitūcijas pārakstīšana. Un tādēļ Eiropas Savienībai ir jāpilda šis pienākums pārskatīt pamatiesības saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs darām savu darbu, mēs rīkojamies pareizi, un tas jau tika iekļauts arī ziņojumā par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Proti, katrā laikā uh, kad ir kādas būtiskas konstitucionālas nobīdes tik īsā laika posmā, jums tiešām ir jāpārliecinās, kā tiek pievērst uzmanību Kopenhāgenes dilemai. Un tad pēdējais runātājs Tavāreškungs. Paldies, es mēģināšu izteikties īsi. Un kolēģis ceru sapratīs, ka es nevaru pievērsties visiem jautājumiem. Pirmkārt, atbildot. Es, <clears throat> es varu pie, redzēt, kādēļ mēs varētu rasties tādas filozofiskas uh, pārdomas. Arī šajā dokumentā esmu dzirdējis, ka kas tad ir tiesiskums, kas ir demokrātija, ir iespējams vairākas interpretācijas. Tas ir uh, varbūt nav īsti piemērots uh, tādā iestādē kā parlaments, bet pievērsīsimies nihilismam. Ja mēs atturēsimies no lietām, kas mums ir pašsaprotams, proti, ka tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana ir Eiropas Savienības pamatvērtības, bet ja mēs tālāk pieņemam visādas interpretācijas, ko nozīmē tiesiskums, ko nozīmē demokrātija, tad tādā gadījumā mēs kļūstam pat nihilistiski un to var redzēt atsevišķos grozījumos. Es, protams, saprotu, ka daži kolēģi, kā piemēram Gāles kundze, ir mēģinājuši izņemt, subje, nebūt subjektīvi šajā ziņojumā. Un tad arī tādā gadījumā Es pieņemu šādus grozījumus, lai mazinātu subjektivitāti ziņojumā. Bet jūs pati iesūtījāt ārkārtīgi daudz subjektīvus un interpretatīvus grozījumus, izmantojot tādas īpašības vārdus kā katastrofāls un citus, bet jūs atsaucāties tikai uz citām valdībām. Manuprāt, tie ir dubultstandarti. Mēs, ja mēs, tad daži cilvēki jau atsaucās uz Austrijas gadiem. Uh, Austrijā nenotika nekādu uh, likumu īstenošana, tas bija pirms Lisabonas līguma, tas bija pirms Lisabonas līgumā tika noteikta jauna arhitektūra pamatiesībās, tāda arhitektūra, kas ir būtiski mainījis uh, savienības uh, pamatiesību izpratni, kā jau to norāda arī Gālas kundze, un jā, bija ļoti spēcīgas reakcijas to laiku. Tagad mums ir likumi daudz vairāk nekā 500 Mums ir 49 būtiskākie likumi, un atbildot Jāraks kundzei par AB un AC grozījumiem, tas, ko mēs sakam AB apsvērumā, ir tas, ka uh, Ungārijas uh, uh, pamatlikumā ir 26 gadījumi, uh, kur varam attiecināt šos 49 uh, būtiskākos likumus. Citās valstīs šādi gadījumi varētu būt vairāk, nu, tas tā godīgi norādīt. Bet uh, nav tik liels skaits 49, kas apstiprināti pusotra gada laikā, un daudzi no tiem, no tā, no tiem tika apstiprināti bez opozīcijas dalības. Mēs sakām, tika apstiprināti 49 likumi. Jūs apstrīdat faktu, bet ja mums nav objektivitātes un nav faktu, tad rezultāta nav. E apsvērums. Tajā tiek citāts sastais pants no līguma par Eiropas Savienības darbību, un tajā tiek citāts arī tradicionālās konstitūcijas dalība valstīs, kas um, ir tas ir viens no Kopenhāgenes kritērijiem, tas ir viens no pilāriem Eiropas Savienībām. Vikstrāms kundze minēja septīto pantu, ka mums atkal vajadzētu ieviest uh, procedūras septītajā pantā. Es vēl joprojām uh, gaidu attiecīgās komitejas atzinumu. Nu, lai nevēlos tagad izteikt kādus komentārus, bet ir skaidrs, kas dodas tālāk par eh, šo ziņojumu, jo ir teikts, ka notiek, ka tas ir uzbrukums konstitucionālajai tiesai, konstitucionālajai sistēmai. Uh, un šo daļu vēlēšamies atstāt ārpus ziņojuma. Sagaidīsim oficiālo versiju. Bet šis ir ziņojums, un tas ir referenta nolūks kompromisa apsvērumu dēļ uh, neiekļauto šajā ziņojumā. Un atgriežoties pie ETP komentāriem par pastāvīgu monitoringu, es bieži vien nepiekrītu Merkeles, kanclerē Merkelē, bet Šajā gadījumā es piekrītu, jo ir svarīgi, ka mums būtu vienošanās par tiesiskumu, par pamatiesībām. Merkels kundze nesen norādīja, ka viņa vēlētos, lai būtu tādi starp pasākumi par a, pamatiesību īstenošanu dalību valstīs, un tieši tādēļ mēs esam lūguši komisijai a, pēc Vācijas, Dānijas, Nīderlandes un Dānijas premjerministru saņemtās vēstules, arī mēs lūdzam komisijai nākt klājā ar priekšlikumu uh, Uh, tam, ko mēs saucam par otrā panta uh, brīdinājumu ziņojumu. Tas, kas ir nepieciešams gadījumos, ir problēmas ar otrā panta īstenošanu. Atbildot Matjai kundzei, jā, ir taisnība. Citās dalību valstīs var notikt izmaiņas vēlēšanu sistēmā mēnesi, es vienojos gadu pirms vēlēšanām, bet nav nekāda, nav citu piemēru, ka būtu izmaiņas vēlēšana likumā, tiesu likumā, likumos, kas attiecas uz medijiem. Un eh, tad ir, ir vēl tāds ceturtais grozījums, ka ievieš izmaiņas uh, virzienā, kurā, kurus mēs esam vēlējušies doties. Tagad ir izmaiņas pamatiesībās, un es tagad atsaucos uz jauno drošības likumu, kuru mēs vēl joprojām gaidam tulkojumu, jo arī uh, attiecībā uz šo likumu mums ir bažas par pilnvaru nošķiršanu. Paldies visiem kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem, paldies par šo debatu, un es gaidīšu mūsu diskusijas pie kompromisa grozījumiem. Priekšsādātājs, paldies referentam, paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Mēs turpināsim strādāt pie šī ārkārtīgi būtiskā dokumenta. Mums norisināsies Libe komitejas ārkārtas sanāksme uh, Strasbūrā uh, 10. jūnijā septiņi, septiņos vakarā, lai balsot par patvēruma uh, pakotni un Malmstrom, komisāra Malmstrom ziņos par situāciju Krievijā. Paldies, tiksimies pirmdien!